El señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Kolēģi, dāmas un kungi. Esam pārsteigti. Esmu pārsteigts redzēt ka tie daži cilvēki, kas parādās naktas plenāra sesijā, ir arī ieradušies šeit. Kad mēs uzdodam jautājumus padomēji, un tieši jautājumu padomēji ir nākamais darbkārtības punkts, un bez liekas kavēšanās ķersimies pie šiem jautājumiem. Laipni lūgts šis telkungs, kurš pārstāv padomi un pārstāv arī prezidentūru un atbildēs līdz ar to uz jautājumu. Pirmais jautājums ir Bernda Poselta jautājums par ārpolitisko un aizsardzības identitāti. Poseltkungs, lūdzu, vārds jums. No, perdon, tiene la pregunta el señor Šastel para... Nē, atvainojiet, Šastel kungam vārds, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es katrā ziņā priecājos skaidrot šeit komisijas pozīciju. Eiropas drošības un aizsardzības politika. Vai jūs gribētu uzdot jūsu jautājumu, Poseltkungs? Nē, procedūra mums ir skaidra, saka priekšsēdētāji. Eh, Procedūra ir tāda, ka mm, pasauli kungs to ļoti labi izzina. Šastēla kungs atbildēs uz rakstisko jautājumu, un tad jums būs iespēja uzdot papildus jautājumu. Līdz ar to Šastēla kungām tagad ir vārds atbildēt uz rakstisko jautājumu. E, Kā es teicu, Eiropas e, drošības tāsardzības politika ir ļoti evolucionējusi, ir uzrādījusi ļoti dinamisks integrācijas aspekts. Jau desmit gadus Eiropas aizsardzības un drošības politika ir ārējās politikas neatņemas sastāvdaļa, ko Eiropas Savienības kopējās drošības sastāvdaļa, un Eiropas Savienība ir atzīta pasaulē kā cīnītājs par drošību. Un šeit ir arī dažādas iniciatīvas, ko paudušas gan, gan padome, gan ir dalībvalsts. Mums ir 24 dažādas misijas, mūsu karavīri tiek nosūtīti uz dažādiem kontinentiem. Eiropas Savienība ir klāt gan Gruzijā, gan Afganistānā, gan Irākā, Somālijā, arī Balkānos un citur. Un šaubu nav, ka visas šīs misijas arī stiprina Eiropas Savienības atpazīstamību, redzamību šajā, šajā laukā. Un saskaņā ar Lisabonas līgumu šeit ir noteikti noteikumi, noteikts ietvers ārpolitiskā aizsardzības joma. Un šeit es lasu poselta jautājumā, ir atsauce uz Eirokorpusu, kas nav tieši piederīgs Eiropas Savienībai eh, Tas ir 92. gadā dibināts šis Eirokorpus. Tajā uh, laikā Mitterāns bija nosūtījis spēkus dažos tādām valstīm. Attiecīgi Eirokorpus ir devis um, aktīvu ieguldījumu savstarpējā sadarbības jomā. Ir iespējams sadarboties ar citu dalību valstu armijām, arī citas valsts, kā Beļģija, Spānija, Luksemburga, arī ir sūtījuši savus karēvis, savus spēkus uh, E, tad viss Eiro korpusā piedalās e, dažādu valstu pārstāvji. Un Beļģijas prezidentūra darīs visu, ko var, lai strādās atskaņā ar Lisabonas līgumu attiecīgi. Turpināt šo darbu, Un mums ir arī rīcības dienas, kas efektīvi strādā ar e drošības politiku, drošības aizsardzības politiku, un es gribētu jūs pārliecināt, ka Beļģības, Beļģijas prezidentūra turpinās savu starpu šajā jomā. Mēs turpināsim saskaņot eh, mūsu darbu ar parlamentu. Mēs darīsim visu, lai Eiropas ārējās rīcības dienas saņemtu visu vajadzīgo atbalstu, gan finanšu, gan arī gan arī personāla. Mums ir arī Beļģijas prezidentūras programma, kur ir rakstīts, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams iz, izveidot savu militāro civilo kapacitāti, lai eh, attiecīgi izpildītu savus uzdevumus, plānošana, sadarbība, tas viss, lai reaģētu uz krīzi. Un to pašu, var teikt arī par palīdzības misijām. Mums ir nepieciešams uh, apmācīt krīzes personālu, mums jāstiprina aizsardzības aģentūra, uh, ir jāveido strateģiskas attiecības, un, un um, šeit ir jāatzīmē ļoti daudzas entitības, kuras um, atbalstīs Beļģijas prezidentūru, būs semināri, uh, mēs atbalstīsim arī izglītošās struktūras. Visi šie jautājumi ir, ir arī aizsardzības ministru sanāksmes centrā, un sanāks notiks rīt un parīt. Segundos. Paldies, Poselta kungs, jums 30 sekundes, lai uzdot papildus jautājumu, ja jūs to vēlties darīt. Jā, tikai īsts komentārs. Pirmkārt, jūsu atbild bija ļoti laba, padoms priekšsēdētāja. Man tikai nepatika jūsu ciniskā attieksme pret mūsu at, at, um, piedošanu klātbūtni. Tie, kas ir uzdevuši jautājumu, tie arī klāt ir un viss arī labprāt uzklausījus atbildes. Papildus jautājums. Vai Beļģija, Beļģijas uh, prezidentūra, acīm redzot, plāno kāds papildus pasākums, lai arvien tālāk virzītu kopējo ārējo un drošības politiku? Jo Vācija, piemēram, ir uzsākusi diezgan nopietnas Vācijas armijas, Bundesvēra reformas. Uh, Un mēs redzam, ka Beļģija, kas ir viena no spēcīgākajām šādā ziņā Eiropas idejas virzītājām, arī būtu viena no piemērotāju kandidātiem. Lūdzu, jums tagad atbildes iespēju. Lūdzu, tagad šis talkungam laiks atbildēt uz papildus jautājumu. Priekšsēdētāji, es gribētu atgādināt godam deputātam mans uzstāšanās beigas. Es teicu, ka Beļģijas prezidentūra ir savu programmu. Tur ir vesela sērija er, dažādu tēmu, kuru uzdevums nolūks ir stiprināt mūsu sadarbību, tīpaši aizsardzības jomā e, ka Beļģija ir apņēmusies virzīt e, daudzas institīvas tās prezidentūras laikā. Mēs e, organizēsim seminārus, pārdomu grupas, mēs domāsim par savu kapacitāti Un tas viss, lai, lai virzītu diskusiju un rīt parīt Beļģijā notiks neformāla aizsardzības ministru sanāks un tur par to visu tiks runāts. E- Paldies Šastēl kungam. Zem, Zemkes kungs vēlas arī uzdot papildus jautājumu. Un viņš te saskaņā notikumiem drīkst darīt lūdzu. Mans jautājums ir motivēts ar to, ka rīt un parīt būs neformāla aizsardzības ministru padome. Un mans jautājums tad lūk ir šāds. Eiropas Savienībā ir izveidotas kaujas grupas, bet šķiet, ka līdz šim tās ir pastāvējušas tikai uz papīra. Vai šis jautājums tiks pārspriests, vai arī mēs joprojām šīs kaujas grupas atstāsim tikai tādā Bairodas līmenī. Paldies! Paldies! Zemkas kungam, Šastelkungs lūdzu. Preguntā. Vai jūs vēlties atbildēt uz šo jautājumu? Uz šo papildu jautājumu atbilde būs līdzīga kā iepriekš. Skaidrs, ka mēs maksimāli integrēsim mūsu operatīvo spēju cīnīties Un arī rīta neformālajā aizsardzības ministru sanāksmē tiks runāts par specifiskām tēmām, un nākamajās dienās mēs eh, runāsim par konkrētām tēmām šajā ministru sanāksmē. Un tādā veidā mēs turpināsim progresēt šajā jautājumā. No, eh, al, al. Paldies, ministrs kungs. Posalt kungs, eh, jums vēlos teikt, ka es ļoti labi saprotu, ka ministra komentārs ir saistīts ar faktu, ka tas bija ļoti interesants jautājums un tiks sniegt arī interesanta atbilde. Un ir ļoti žēl tādēļ, ka plenāra zālē nav vairāk deputātu, kas varētu uzklausīt šādas interesantas diskusijas uh, un arī dzirdēt, kas padomē ir sakāms uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tālāk otrais jautājums un trešais jautājums no attiecīgi Maginas kundzes un Papa Nikolo kunga. Abi šie jautājumi ir atcelti. Tālāk pārējiem pie ceturtā jautājuma, ko ir uzdevusi Blinkevičuite kundze par nabadzības un atstumtības mazināšanu. Lūdzu, ministrs kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! šī padome 18 mēnešu laikā ir izveidota prezidentūras trijo Spānija, Beļģija, Ungārija, un mūsu mērķis ir cīnīties pret asunsību, pret nevienlīdzību, tas ir svarīgs mērķis. Mēs e, gribam cīnīties pret nabadzību, pret īpaši bērnu pabadzību, palīdzēt e, nepilnīgām ģimenēm, arī cīnīties pret bezdarbu. Un tas viss atbilst e, stratēģijai 2020, ko Eiropadome jūnijā apstiprināja, un tur ir mērķis virzīt, risināt, mazināt sociālo atstumtību, jo ir vēlēšanās izraut 20 miljonus cilvēku no nabadzības. Tas ir Eiropas mērķis, un mēs gribam nodrošināt darba vietām 70% vīri, eh, sieviešu nodarbinātību, jaunu sieviešu nodarbinātību un, un arī citas nodarbinātības rādītājus palielināt un arī cīnīties pret tiem, kas pamet skolu pirms laika, minimālais ienākums, sociālā aizsardzība, mājokļi, bezpaņumnieki, bērnu nabadzība, ģimenēs un viss gribam iesaistīt visus ieinteresētos, visus spējīgos cīnīties pret šiem fenomeniem. Mēs arī domājam par minimālo ienākumu. Mums ir bijis apaļais galds tabadzības sociālās atstumtības jautājumā. Tas notiks oktobrī. Un mūsu mērķis ir, lai kat katrā valstī būtu minimāls ienākumu līmenis, kas nodrošinātu pienācīgu dzīvesveidu. Prezidentūra centīsies Eiropas līmenī virzīt arī labas pārvaldības principu, kas garantē cilvēku piedalīšanos sabiedrības apritēs cīnīties par nabadzību. Arī par mājokļu jautājumiem mums Beļģijā šķiet īpaši svarīga mājokļa pieejamības lieta, tad um, decembrī būs īpaša konference par, um, par um, mājokļu jautājumiem, tātad cīņa pret nabadzību, ir īpaši jauniešu nabadzību, bērnu nabadzību, un šeit būs vēl viena konference, kas jau notika septembrī. Un tad uh, vēl būs kāda konference decembrī. decembrī līdz ar to mēs veiksim arī sociālās atsumtības gadu. Un tad mēs arī izdarīsim secinājums nākotnē. Paldies, ministra. Vai autora vēlas uzdot papildus jautājumu? Paldies, priekšētāji, un paldies arī ministru kungam par izsmeļošo atbildi. Es saprotu, ka Dalību valstu pienākums ir cīnīties ar nabadzību un atstumtību. Es eh, vēlu Beļģijas prezidentūrai visu to labāko un veiksmi, un es ceru, ka dalību valsts beidzot izlems par minimālajiem sociālajiem standartiem un minimālajiem ieņēmumiem. Tomēr kāds ir jūsu viedoklis uz atvērto koordinācijas metodu, vai ar to pietiek, lai cīnotos pret nabadzību un atstumtību? Paldies! Šastēl kungs, lūdzu. Alors, si ma mémoire est bonne, Monsieur le Président. Ja es pareizi atceros, pirms 15 dienām šajā pašā zālē, šajā pašā sanāksmē es jau atbildēju šādu jautājumu. Es apstiprināju, ka šī metode ir efektīva metode, ka tā noved pie konkrētiem rezultātiem un es varu tikai vēlreiz apstiprināt to, ko es jau šeit teicu pirms 15 dienām. E, eh, Senjor ministro. Paldies, ministra kungs. Nākamais jautājums ir no Galagera kunga par starptautisko zinātnes un zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu simpoziju. Šis telkungs lūdzu. Lūk, le colloque euh, intitulé Symposium international šī sanāksme, ko uh, sauc par starptautisko zinātnes un zivsaimniecības partnerattiecību simpoziju, uzskatot to par politikas zinēju spēku, tas uh, to organizē uh, Beļģijas prezidentūra 9.10. Um, novembrī. Prezidentūra aicina arī Eiropas parlamentu. Un mēs jau jūnijā runājām par prioritātēm, un tagad ir šī ideja organizēt simpoziju, lai gatavotos politiskajai reformai zivsaimniecības jomā. Te būs jauna kopienas politika, sākot no 2013. gada, un šeit ir nepieciešams iesaistīt gan zinātnes sektoru, gan zivsaimniecības eh, sektoru, jo eh, šeit ir iespējams apmainīties ar viedokļiem par to, kā tālāk attīstīt dzīvesemniecību, un šajā simpozijā varēs padziļināti diskutēt, kā arī runāt par labāko praksi. Un mēs paredzam diskusiju par piecām tēmām. Mēs vērtēsim krājumus, kopīgi e, pasākumi, attiecīgās e, selektivitātes un izmesto zivju jomā, tālāk zinātne un e, attiecīgā nozare, konsultēšanās uzlabošana. Uh, Un visbeidzot, sektora vadīšana. Un tad šajā simpozijā mēs izvērsīsim diskusiju, un novembrī būs arī padoms sanāksme. Attiecīgi padomu varēs izdarīt secinājumus pēc šīs simpozija. Paldies, Galagar kungs, jums ir 30 sekundes, vai jūs gribat uzdot papildu jautājumu? Paldies. Paldies, un es vēlējos sveikt ministru ar šīs svarīgās konferences organizāciju par to, ka viņš ir apvienojis kopā zinātniekus attiecīgajā nozarē, un liels prieks, ka viņš pievērš uzmanību svarīgākajiem jautājumiem, lai zvejnieki braukt e, krastā ar visu lomu un saņemtu arī kompensāciju par nevajadzīgajām zīmīm un man liels prieks, ka šie jautājumi tiks skatīti, un it īpaši būtu jāskatās uz mazajiem kuģiem, mazākiem par 15 metriem, kuriem arī ir jāpelna iztaka, jā, jāliek maiz galdā savām ģimenēm, un lai netiktu ietekmēta, ietekmēta atjaunojumie krājumi. Paldies, Šastelkungs! Vai jums ir kas sakāms? Es gribētu pateikties godājamam deputātam par šīm bažām, par šo ierosinājumu, un esmu pārliecināts, ka ministri, kas būs simpozijā, labprāt apspriedīs šo jautājumu. Tad pāriem pie nākamā jautājuma, kur uzdeva Kraulī kungs par Eiropas Savienības un Horvātijas sarunām par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un, diemžēl, Kraulī kungs nav šeit, bet viņu pārstāv Galager kungs. Šis tālāk kungs, lūdzu, jums tagad vārds. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, padome ir ņēmusi vērā to, ka sarunas ar Horvātiju ir progresējušas ļoti tālu un tagad sasniegušas beigu fāzi. Eiropas Savienība arī atbalsta Horvātijas paveikto. Un, eh, attiecīgi, Horvātija pavirsīsies ļoti tuvu gandrīz visu kriteriju izpildēju. Un šobrīd pievienošanās eh, konference ir 33 sadaļas. Un atsevišķas sadaļas pārsvarā jau visas ir aizvērtas, un lielākā daļa sadaļu Horvātija ir pavirzījis uz priekšu. Uh, ir tīpaši publiskās administrācijas tieslietu jomā, korupcijas apkarošanas jomā e, un minoritāšu jomā, arī atpakaļ, bēgļu atpakaļ atgriešana nodaļā arī ir progress kara noziedznieku joma, un šī, šis darbs norit saskaņā ar plānu, un Mēs gribam pēc iespējas slēgt pēc iespējas vairāk sadaļu, un šai ziņā ir svarīgi, lai Horvātija eh, pabeidz eh, noteikts reformas, lai izpilda visus atlikušos kritērijus attiecīgos konkrētajos mērķus. Vēl ir nepieciešams attiecīgos eh, nodaļas izskatīt, un mums ir noteikti kriteriji, kas ir fiksēti, kas ir jāizpilties, sekojoši konkurences politika, 8. sadaļa lauki, 11. sadaļa zivsaimniecība, 13. reģionālā politika, struktūra politikas koordinācija, 22. nodaļa tiesiskās sadarbības, 23. 22. 24. sadaļa, vide, 27. ārējā, drošība aizsardzība, 31. un budžets un finanses, 33 trīs nodaļas šobrīd tiek skatītas padomē, lai provizoriski slēgtu. Tā ir brīva kapitāla kustība, 4. sēdaļa transporta politika, 14. un institūcijas 34. un 36. ir dažādi jautājumi. To mēs eh, arī izskatīsim jau pēdējā kārtā. Darīja, por favor. Uh, thank you, President. Galagruks vai papildu jautājums. Es vēlētos teikt paldies ministram par ļoti detalizēto atbildi un vēlos uzzināt, vai viņš varētu informēt, vai viņam ir informācija par to, kad sarunas tiks pabeigts un būs jāņem lēmums. Tātad vai šis lēmums būs jāpieņem tikai Horvātijas parlamentā? vai arī būs iespēja Horvātijas tautai ar referendumu palā, palīdzību paust savu viedokli, kā tas notika arī manā valstā. Paldies, Galagher kungs. Ministra, lūdzu, vārds jums. Alors évidemment, il nous appartient de juger les progrès. Euh, mēs euh, varam izvērtēt progresu, panākt to mēs varam nevaram Horvātijas um, vietā aprēķināt visus darbus un kalendāro plānu. Tas ir jādara attiecīgi Horvātijas pusē, bet mums ir bijuši kontakti. Mēs esam uzņēmuši kontakts ar manu uh, partneri Horvātijā un mēs kopā lemjam par termiņu, kādā Horvātija tiks uzņemta Eiropas Savienībā. Zemks kungs. Y tiene derecho a ello por reglamento. Señor Zemke, por favor. Bardzo chciałem podziękować. Ja chciałem zadać. Jā, es vēlētos pateiktos, pateikties ministram un vēlos uzdot šādu jautājumu. Ministra kungs, jūs teicāt, ka no 35 nodaļām 33 ir atvērtas. Jūs aprakstījāt progresu pie šīm 33 nodaļām, bet man ir nedaudz citādāks jautājums. Kuras divas nodaļas vēl nav atvērtas pārunās? Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, Stela kungs, lūdzu. Monsieur le Président, je n'en ai pas. Priekšsēdētāji. Es jums varu dot rakstiski šo informāciju. Man nav visi 35 nodaļu nosaukumi galvā, kas ir, uz, kas ir vaļā, kas ir ciet, kas ir provizāriski vaļā. Es jums varu rakstiskā formā izsmeļoši izklāstīt situāciju pilnīgi ar visām sadaļām, tad kuras ir vaļā, kuras ciet un kāds ir status. To. Paldies, Šustela kungs. Esmu pārliecināts, ka Zemkas kungs noteikti drīz saņems rakstiskā atbildu savu jautājumu. Tālāk Septītais jautājums no Harkins kundzes par demografisko situāciju un aprūpētājiem. Ministra kungs, lūdzu. Monsieur le Président, euh, l'honorable parlementaire. Priekšsēdētāji, godājamā deputāti uzdeva ļoti aktuālu jautājumu šajā grūtajā periodā, kad mēs tik daudz domājam par nabadzību, un, un šeit ir runa par aprūpētājiem, kas brīvprātīgi piedalās šajā darba tirgus apritē. Šeit ir runa par brīvprātīgu palīdzību un padome uzskata, ka mēs nedrīkstam atstāt novārtā šos aprūpētājs, kas ir veikuši šos darbus, varbūt neatalgotu darbu, ka ir nepieciešams iekļaut arī šos cilvēkus pensiju režīma. Un mēs strādājam ar atjaunoto ietvaru vecāku aprūpas ziņā, un tur ir rakstīts, ka šis darbinieks var veikt darbu vai līdzīgu darbu. Sociālie partneri arī uzskata, ka vajadzētu paplašināt vecāko atvaļinājumu aptvērumu, ietverot varbūt adopcijas jautājumu. Un otrs jautājums ir par nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Padomi ir konstatējusi, ka ļoti bieži E, tieši sievietes veids ģimenes aprūpētāju pienākumu sakarā stereotipiem un sieviešu stereotipiskām lomām ģimene. Pēdējā rīcības programmā 2007. gadā padome un komisija pieņēma indikators, kas ļauj izsekot situāciju šajā jomā, un tad padome savos secinājumus ar to ir rakstījis. Padomē ir nepieciešams ņemt vērā, ka ja tiek veikt šāds neatalgots darbs, ka tas ir saistīts ar personas izvēli, tomēr tas izraisa arī karjeras pārtraukumu, un tas var novest pie tā, ka cilvēks zaudē savu neatkarīgumu, sociālo eh, aizsardzību, rezultātā tas ietekmē arī zemāku pensiju. Eh, vajadzētu izlīdzināt šo situāciju starp vīriešiem sievietēm, eh, vajadzētu arī veicināt attiecīgās infrastruktūras izveidu, kur varētu izvietot bērnus. Un Mums ir padome sēcinājumi, dzimumu vienlīdzība, attiecīgi darbs veicinot nodarbinātību. Tad, to, tad šajos secinājumos no 2009. gada ir rakstīts par to, jo šeit ir saiknes starp šo sieviešu skaitu, kas strādā šādā darbā un attiecīgi bērnu novietņu skaitu, un tas ir saistīts ar dzimstību. Mēs eh, cenšamies visu, lai nodrošinātu vienādu darba dzīves un darba līdzsvaru. Paldies, Harkins kungs, vai jūs vēlat uzdot papildu jautājumu? 30 sekundes jums paldies, ministrs, par izsmiņošo atbildi. Ir skaidrs, ka padomu ļoti nopietni skatās uz šo jautājumu, un es labprāt uzzināt vairāk par to, ko jūs domājat darīt attiecībā uz rapotājiem un ģimenes atvainājumu un kāds standarta attiecības uz tiem, kas vēlas atgriezties darbā. Jūs minējat arī dzimumu aspektu. Vēl viens aspekts ir tāds, ka ļoti daudz jauniešu kļūst par aprūpētājiem un, manuprāt, tas bieži tiek piemirsts. Jūs minējat arī personīgo izvēli. Nu, tas ir tas, ko aprūpētāji vēlas. Viņi vēlas, lai būtu šāda izvēle, vai nu viņi izvēlas darbu vai aprūpi. Uh, un man ir liels prieks, ka jūs arī domājat par pensijām, jo bieži vien notiek tā, ka cilvēki atsakās no darba, viņi zaudē algu, un līdz ar to viņi nevar veikt sociālas iemaksas, un tā visa rezultātā zaudē arī pensiju. Un šī ir joma, kurā padomu varētu izteikt rekomendācijas dalību valstīm. Paldies! Paldies, Harkins kundze! Šis telekungs, vai jums ir kas sakāms? Priekšsēdētāji, deputāti te tiešām ir pievērsus uzmanību vienai no manai atbildes daļām. Un es varu tikai turpināt to, ko viņa teica. Es domāju, it visiem un it īpaši sievietēm, kas izvēlas šādu dzīves veidu, viņi nedrīkst tikt sodīti savas karjeras beigās par to. Tas ir fakts, ka viņiem ir jābūt iespējas saņemt pienācīgu pensiju, un mēs centīsimies viņām palīdzēt šajā ziņā. Paldies! Nākamais jautājums ir no Cievka kunga, kuru pārstāv Ulenca kungs. Tas ir saistīts ar AXA televīzijas stāciju. Lūdzu. Divtūkstošdesmitā gada 10. martā parlaments un padomu 2101.3 direktīvu par audiovizuālajiem pakalpojumiem, kur iekļauta televīzija un citu pašaziņu līdzekļi Eiropas Savienībā. Šīs direktīvas sastajā pantā dalībvalsts tiek aicināts pienācīgi rīkoties, lai nodrošinātu audiovizuālajie pakalpojumi nekūdītu uz naidu, balstoties uz seksuālās reliģiskās uh, piedarības, valsts piedarības, un komisijai, kā pamatlīguma īstenotājiem ir jānodrošina, ka dalība valsts pareizi īsteno šo uh, tiesību aktu, un saskaņā ar otro pantu dalība valsts ir atbildīgas par programmām, kas tiek raidītas ārpus Eiropas Savienību, izmantojot dalībvalstī piedarošu satelītu. Šī konkrētajā gadījumā, ko uzdevis deputāts, padomu uzskata, ka komisija ir jau runājusi par to, ka CSA, kas ir attiecīgā varas iestāde Francijā, šo jautājumu jau šobrīd skata, līdz ar to padomēji nav tiesības runāt par šo izmeklēšanu. Paldies! Vai jautājumu uzdevējiem ir kas vēl sakāms? Paldies, priekšsētāji. Es nevaru piekrist atbildes pēdējai daļai. Es uzskatu, ka tas ir komisijas un padoms kompetencē pievērst uzmanību šādiem atkārtotiem eh, pārkāpumiem šī satelīta operātora darbībā, jo tā ir kārtējā reize, kad ir jāsaka, ka šis kanāls atkal tiek raidīts, viņi apiet likumu kurš pilnībā nav darbojoties spējīgs šobrīd, un tādēļ mums ir bažas, kas mums būtu jādara, lai šādas paslēpes vairs neturpinātos. Paldies! Šastāv kungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Nu, Šeit var būt dažāda interpretācija un skaidrs, ka dalībās var likt komisijai, un komisijai ir kompetence attiecīgi direktīvas e, īstenošana nodrošināt. Uh, bet šeit ir attiecīgais juridiskais ietvers, te ir direktīva, par kur mēs runājam, un tad dalībās zem komisijas uzraudzības īstenošo direktīvu. Paldies, Šastēl kungs. Tālāk. Devītais, jau. Devītais un desmitais jautājums. Tikau kundzes un Kelly kunga jautājums. Šie divi jautājumi ir atsaukti. Līdz ar to pārējiem pie 11. jautājuma, ko uzdevis Ole Šmits attiecībā uz Romu minoritātes stāvokli Eiropā un Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanās brīvu. Šis tev, kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, Pēc aprīļa padomas sēdes jūnijā padome ir pieņēmusi attiecīgo secinājumus, kur tiek analizēts Roma minoritātes stāvoklis. Roma minoritāte dzīvo ekstremālā diskriminācijā un arī nabadzība, e, neadekvāti dzīves apstākļi, nepietiekama piekļuva nodarbinātībai un arī nepietiekama aizsardzība veselības jomā. Un ir nepieciešams progresēt, integrējot e, šo minoritāti, ir nepieciešams īstenot attiecīgās rekomendācijas, kuras formulējuši Eiropas institūcijas. Uzdevums ir izveidot tādus instrumentus, kā arī īstenot esošās politikas. Padomi jau ir pasvītrojusi to, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir aktīvi jāiesaistās šajā darbā gan organizācijām, gan arī Romu minoritātei pašai 2008. gadā Stokholmas programmā ir skaidri rakstīts teksts, ka Roma minoritāte ir viena no neaizsargātajām grupām mūsu sabiedrībā. Dalībvalstu pasākumi attiecībā uz Roma minoritāti ir, par to mēs diskutējām pusdienu laikā 16. septembrī, un Eiropas padomas priekšsēdētājs rezumēja konsensu trijos punktos. Tad eh, dalību valstīm ir jāveic pasākumi, kas respektē cilvēktiesības. Eh, komisijai eh, ir arī jānodrošina to, ka dalībvalsts ievēro cilvēktiesības un tālāk trešais punkts ir integrācijas jautājums, kas tiek diskutēts kā aktualitāte. Beļģijas prezidentūra uh, arī atbalsta Romas, Romu minoritātu tas jautājumu iekļaušanu EPSCO padomas darba kārtība, kas notiks 21. oktobrī. E, tur padome mēs varētu arī apspriest neformālās ministru sanāksmes rezultātu, kas notiks septembrī Pārīzē, un tad rezultātā mēs varētu spriest par konkrētiem pasākumiem, lai uzlabotu Romu uh, situāciju. Tālāk papildus jautājumu uzdošanai dodu vārdu autoram. Minister, tak par svaret. Tru... Paldies priekšsētājiem, paldies ministram par atbildi. Es domāju, ka gan jūs, ministri, gan visas 27 dalība valstis ir uh, motivētas ātri rīkoties. Skaidrs, ka Eiropā ir izveidojusi ļoti sarežģīta situācija Mēs zinām, ka Romu minoritāte ir jau daudz gadsimtus cietus no diskriminācijas, un mēs redzam, ka Eiropas darbība šajā jomā ļoti ierobežot. Ja mēs vēlamies, lai citas valsts pareizi uzvestos, tad arī mums pašiem jārāda piemērs. Fonseka kungs ir sarakstījis grāmatu, kur ir uh, nosaukuma aprociet mani stāvus. Uh, Es vēlos jūs aicināt izveidot komiteju, kas izskatītu Romu jautājumu gan tagadnes, gan pagātnes kontekstā. Mums ir jāsaprot, kas ir noticis mūsu vēsturē, citādi mēs nevaram būt uzticami. Paldies, Šmita kungs. Jums bija 30, garākās 30 sekundes. Šestāv kungs, lūdzu. Je prends acte de la suggestion de revisiter. Euh, no vienas puses, es uzskatu, mēs varētu atgriezties vēsturiskā ra rakursā, un mēs varētu atgriezties uh, arī pie šī dosie, par kur mēs runājam tik daudz pēdējās nedēļās. Un mēs varētu uh, detalizēti izlasīt šo dosie, ņemot vērā visu tās akolitātes, kas parādījušās pēdējās nedēļās, bet runājot par padomi, eh, padomi. nevar izvērtēt šo situāciju pilnīgi. Komisija mums var izanalizēt šo situāciju, pateikt, vai direktīva ir pilnībā īstenota. Paldies. Tālāk 12. jautājums. Norodi Krastas kundzes par iekšējā tirgus un digitālā tirgus attīstību. Šis jautājums atkrīt, jo autore nav ieradusies. Pārējiem līdz ar to pie 13. jautājumu, ko iesniedzis Higinza kungs par bērnu tirdzniecību. Señor Chastel, tiene usted la palabra la législation en vigueur pour prévenir et combattre la traite des êtres humains likumdošana pret bērnu tirdzniecību, arī attiecīgais padomas dokuments liek dalībvalstīm attiecīgi sodīt pārkāpumus, kas ir saistīti ar bērnu izniecību, bērnu eksploatāciju un bērnu seksuālu eksploatēšanu. Direktīvas priekšlikums, kur smērķis ir aizsargāt upurus, ir otrais priekšlikums, kas ir saistīts ar attiecīgo eksploatāciju un seksuālo mērķu izmantošanas apkarošanu tad šis te projekts tiek pētīts uh, attiecīgi Eiropas Savienības institūcijās. Šajā priekšlikumā ir paredzēti specifiski pasākumi, palīdzība, aizsardzība. Uh, tas viss, lai cīnītos pret uh, tirsniecību, ir paredzēts izvērst dažādus pasākums, un daudz no šiem pasākumiem izvērsti uz šo noziegumu preventīva novēršana. Tas viss bazējas Stokholmas programmā. Mēs atzīstam šo upuru grupas īpašo neaizsargātību, mēs ņemam vērā e, seksuālo noziegumu raksturu, saistam to ar imigrācijas politiku. E, komisija pieņēmusi attiecīgo rīcības plānu attiecībā uz bērniem mazgadīgiem bērniem bez, bez pavatoņa, un tas ir vēl viens dokuments, kas ļauj mums meklēt ilgtermiņa risinājumus un arī padomes secinājumi par šiem div, ne, nepavadītiem mazgadīgajiem 2010. gadā pieņemtais dokuments aicina dalību valstis veicināt pasākumu īstenošanu, aizsargājot bērnus, kas ir uh, upuri šādiem noziegumiem. Sakot, ka ir, ir ļoti grūti novērtēt tieši šādu upuru skaitu Eiropas Savienības teritorijā. Ir ļoti grūti novērtēt, cik daudz tādu upuri ir, jo ir ļoti daudzi šīs kategorijas bērni, kas ir nelegāli ieradušies Eiropas Savienībā. Un, lai, uh, cīnītos par to, tad 2008. gadā padome ir pieņēmusi secinājumus, kur paredzēts izveidot nacionālo e, ietvaru, tīklu un mehānismu, kas e, palīdzētu apturēt bērnu tirzniecību. Mums ir nepieciešams cīnīties Eiropas līmenī, ietvers ir izveidots, ir attiecīgais likumdošanas akts 2010 8. gada novembrī pieņemts. Šeit ir atsevišķa daļa, ar kuru tiek novērsta bērnu tirzniecība. Paldies! Papildus jautājums, lūdzu, jums iespējā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka cilvē, tirzniecība cilvēkiem ir viens no noziegumiem, kas vispār ir trausmīgākais. Uh, Bet vēl jau drausmīgāks ir bērnu tirzniecības noziegums. Un saistībā ar manu pašu valsti mēs zinām, ka mums ir spēka 2002. gada arī ziņ, e, likumdošana un sagatavoties arī ir paši ziņojums, kur mēs arī atsaucamies uz tiem bērniem, kas ar vienu nav zinā, ir pazuduši un neviens nezinām par 441 bērnu, kas ir noticis. Un mēs saprotam, ka tās ir starptautiskas problēmas jautājums, tāpēc mums tiešām jāsadarbojas. Un es tāpēc aicinu un izsaka komplimentu padomēji par viņu apņemšanos. Paldies, Higgins kungs. Šastel kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Higgins kungam. Euh, es gribētu pateikties godājumam deputātam par atbalstu padomei un gribētu teikt, ka palīdzība upuriem ir neatņēma sastāvdaļu direktīva, ar ko tiek apkarota cilvēku tirsniecība. Padom to patur savā darba kārtībā, ir tīpaši minētā tīkla efektīva darbība. Mums ir jāpārliecina dalībvalstis par to, ka ir nepieciešams analizēt labo praksi, labo īstenošanu un ir nepieciešams arī harmonizēt visus noteikumus šajā jomā. Tālāk 14. jautājums par um, Edwards, tātad par darbvietu radīšanu Eiropā. Bet, eh, nu jā, tas ir tā kā nav klāt, bet Galēks kungs tad ir iesniedz jautājumu, un to es aicināšu atbildēt šās tēla kungu lūdzu. Monsieur Gallagher, un grand merci pour me permettre. Gallagher kungs, liels paldies par to, ka man ir iespēja izteikties par šo ļoti svarīgo jautājumu dalībvalsts ir atbildīgs par šiem pasākumiem, ir atbildīgs nacionālā līmenī risināt nodarbinātības politiku. Bet eh, situācija darba tirgu ir dažāda dažādās valstīs, un tāpēc ir nepieciešams domāt arī par to, kā kopumā mēs realizēsim globālos Eiropas Savienības mērķus. Mums ir Eiropas Savienības uh, Eh, funkcionēšanas līgums, un tad ir arī Eiropas nodarbinātības stratēģija, un šajos eh, dokumentos ir saikne ar eh, vadlīnijām un rekomendācijām. 2010. gada jūnija padome apstiprināja kopējās vadlīnijas nodarbinātības jomā, un tas ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas stratēģiju līdz 2020. gadam, izaugsmē un darbvietu radīšanai. Šeit parlaments 2010. gada septembrī arī ir apstiprinājis uh, savu ziņojumu, un nākamajā EPSCO sanāksmē 21. oktobrī par šo jautājumu tiks runāts. Eh, te ir vadlīnijas, kas ir paredzēts dalību valstīm un Eiropas Savienībai kopumā eh, darboties šajā jomā, lai radītu darba vietas, kas būtu visaptverošas un tādā veidā ir paredzēts risināt darba vietu radīšanu, tīpaši domājot par mazais sargātām grupām, veci, mm, gadagājumi cilvēki, imigranti, legālie un tā tālāk. Ir doma uzlabot darba vietu kvalitāti, darboties ar piedāvājumu pieprasījumu e, un nodrošināt darba vietas, kas ir nepieciešamas tirgū, attiecīga apmācība, mācekļa mm, periodi. Uh, Tas viss, lai izmantotu arī Eiropas um, Savienības finansējumu, sociālo fondu, kas varētu palīdzēt um, minēto mērķu sas, um, sasniegt. Un visām dalībvalstīm kopā ir jāstrādā, tīpaši pievēršot uzmanību uz atlikušiem rajoniem. Un padomi kopā ar komisiju sekos darbvietu situācijai dalībvalstīs, mums ir vadlīnijas un rekomendācijas, un pēdējais, pēdējais ziņojums par nodarbinātību 2009.-2010. gadā apkopo e, pasākumus, kas tiek izvērsti dalībvalstī šajā jomā. E, tiek izanalizēta vīriešu sieviešu vienlīdzīguma situācija e, Te ir konkrēti uzdevumi uzlabot eh, darba vietu kvalitāti, radīt zaļās darba vietas, eh, modernizēt darba vietas. Eh, tas viss ir saistīts ar Eiropas nodarbinātības politiku un dalību valsti spēlē izšķirošu lomu šīs politikas īstenošanā. Paldies jums, ministra kungs. Galā kungs, jūs vēlaties uzdot papildinātājumu? Jā, priekšsēdētāji. Jā, es vēlos Lārta kunga vārdā pateikties jums par atbildi. Mēs redzam, ka plāni ir tiešām apjomīgi, bet šos darbvietas mēs arī jau spējam radīt īstermiņā. Mēs nodrošināt Eiropas metodas, mēs tomēr atzīstam, ka Eiropa nespēja nodrošināt 1,5 miljonu darba vietu īstermiņā, jo mikro uzņēmumiem ir dažādi šķēršļi, un tā galvenokārt dažādi veidi likumdošana un birokrātija, kas viņus kavē izvērst savu darbību. Tāpēc jūs runājat par nacionālām politikām. Tomēr jums arī jāatzīst, ka arī uzrunā, ko priekšsēdājs Broso runājot par stāvokli Eiropas saimnībā, norādīja, ka ir jāveido tāda politika, kas tiešām samazinātu birokrātiju. Un tāpēc man interesē, kāda varētu būt šī ne, nekavējošā rīcība, lai nodrošinātu, ka mēs samazinām birokrātiju un mēs veicinām darba vietas. Paldies, Galagari kungam. Ministra kungs. Es gribētu atsaukties uz Beļģijas prezidentūras programmu. Darba vietu radīšana ir tāda programma, kur mēs gribētu fokusēties uz struktūrāliem pasākumiem. Tas ir saskaņā ar mūsu stratēģiju. Bet eh, Beļģijas prezidentūras programmā ir arī vesela rinda konkrētu pasākumu, kas ir mērķēti uz sloga samazināšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem, tas, lai attiecīgo uzņēmumu personālam būtu attiecīgā kapacitāte un visi palīdzības elementi uzņēmumiem, dažkārt ir pārāk sarežģīti maziem vidējiem uzņēmumiem. Un Beļģijas prezidentūras laikā eh, ir plānojis iesaistīt kompetentos ministrus, jūs izmantot arī neformālo sanāksmi. Un šai sanāksme mēs esam likuši akcentu uz, šo, uz šīm administratīvām peripētijām, grūtībām, kas dažkārt ir kā šķērslis mazo video uzņēmumu darbā. Eh, Paldies jums, ministra kungs. 15. jautājums tālāk ir atsaukts. Savukārt Adrigienas kundze nav klāt. Līdz ar to izlaižam arī šo jautājumu. Un savukārt 17. jautājums iesniedzis Ričards Hovits par progresu, kas sasniegs attiecības Eiropas Savienības horizontālo direktīvu diskriminācijas novēršanā. To tad uzklausīs, atbildi uzklausīs Kingāls kundze. Lūdzu, ministra kungs, atbildi. Le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 pētīt šo direktīvas priekšlikumu, un šī gada jūnijā mēs ņēmām vērā prezidentūras ziņojumu par progresu šajā jomā. Ir nepieciešams turpināt pētīt šo priekšlikumu, īstenošanas jomu, jautājums par invaliditāti un attiecīgo laika hm, grafiku. Hm, padomes locekļi akcentē šīs programmas tiesisko skaidrību, subsidētas princips ir jāievēro, un šo priekšlikumu mēs apstiprināsim saskaņā ar 90. pantu. Padomes locekļi ir paredzējuši arī īstenot ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Juridiski mēs uh, uzskatām, ka šī konvencija ir plaša, ir lietas, kas ir ārpus Eiropas Savienības kompetences, tomēr padomē mēs diskutējam par šiem jautājumiem, mums ir vēlēšanās nodrošināt saskanīgumu ar šīs ANO konvencijas joma. Mēs gribam nodrošināt ekonomisko vienlīdzīgumu, mēs eh, centīsimies kliedēt bažas par mm, vienlīdzības ekonomiskajām izmaksām. Un padome nevar paredzēt rezultātu sarunām, kas notiek šajā sakarā. Paldies jums, ministra kungs. Gals kundze, jūs vēlaties arī uzdot papildus jautājumu? Jā, paldies. Priekšsādātāji, es mēģināju tiešām labāk saprast, kāds arguments tad jūs varat arī tātad eh, piedāvāt un izgaismot no padomas līdz šīm diskusijām. Ja mēs redzam, ka kopš 2008. gada šis jautājums ir darba kārtībā, un nākošā gadā arī mums arī, protams, arī bijis parlamentā šo jautājumu mēs esam izskatījuši. Mēs saprotam, ka tas ir sarežģīti, bet ir reiz arī atbildība par to, kā mēs ievērojam ANO konvencijas. Un tieši ar to es jums gribētu, ministra kungs, no atgādināt un prasīt, vai jūs tomēr redzat, ka nāk, tuvākā nākotnē. Uh, Izanalizējot nosacījumus, mēs tomēr varētu arī panākt zinām progresu. Es saprotu, ka krīze zinām mērā arī bija brīdināms par to, kā līdztiesības jautājums ir un nediskriminācijas jautājums ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo krīze šo sarežģīto situāciju vēl sadarījusi vēl sarežģītāku. Paldies! Ministra kungs, lūdzu, vairs atbildē. Es labi saprotu šo tēmu un es saprotu arī nepacietību šajā jautājumā. Un šī diskusija ir ilgus jau ilgu laiku. Un šeit mēs runājam par praktisko īstenošanu, par to, ka ir ļoti plaša šī konvencija, un es gribētu atgādināt atgādināt, ka mēs gribam, lai šī direktīva tiktu pieņemta. Mums ir nepieciešams vest pārunas ar visiem iesaistītajiem. Ir darba grupa sociālo jautājumu jomā, kas jau ir divas reizes Beļģijas prezidentūras laikā diskutējis par šo jautājumu. Vēl ir paredzētas citas sanāksmes, un, bet šo problēmu mēs nevarēsim, laikam, atrisināt mūsu prezidentūras laikā. Nākamā prezidentūra ir Ungārijas um, prezidentūra varēs šo darbu turpināt. E, las preguntas 18, 19 y 20. Paldies jums, ministra kungs. 18, 19, 20 šie jautājumi atkrīt, jo jautājumu uzstādītāji nav ieradušies. Līdz ar to esam arī pabeiguši sēdi. Līdz ar to es vēlos jums tomēr arī pateikt kādu pozitīvu lietu. Pirmo reizi visā šajā 11 gadu laika periodā mums tiešām ir izdevies plenāras sesijas laikā nodrošināt absolūtu līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem. Tātad tikai es un Gāls kundze 50 pret 50. Nu, tas nekad vēl nav bijis. Lai gan jāatzīst, ka nu, tiešām būtu ļoti labi, ja šī proporcija arī nozīmētu arī reālos skaitļus lielākā apjomā. Uh, Paldies jums, godātais ministra kungs, par visām atbildēm, ne tikai tāpēc, ka jūs arī spējāt visus šos jautājumus atbildēt, un es varu jums tiešām arī apliecināt, ka tas, protams, nav bieži, kā arī ministrs ļoti izsmeļošas atbildes spēja nodrošināt. Un visi jautājumu uzstādīt arī atkārtīgi novērtēja jūs precīzās un izsmeļošās atbildes. Līdz ar to arī izsludinu tad. Um, sēdes beigas šodien, un nākošā sēde tātad notiks no 10. līdz 12. Savukārt sēdes protokolu jūs iepazīsties arī ar vēlāk, un līdz ar to pārtraucam sesiju, un visiem jauku vakaru!